Tagad par grozījumiem darba kārtībā. Punkts budžeta pieņemšana. Šeit jūs varēsiet izteikt visas atbilstošās piezīmes. Nākošais ir uh, darba kārtība, kāda ir paredzēta priekšsēdētāja konferences uh, secinājumos. Sekojuši priekšlikumu par um, darba kārtības izmaiņām. 2. aprīlis trešdien kopējās diskusijas uh, par uh, vispārējo pieeju uh, ārējo darbību. To aizvietos uh, Vilmota ziņojums un pēc tam diskusijas par uh, elektroniskām komunikācijām. Savukārt, uh, pirmās diskusijas tiek pārliektas uz ceturtdienu. Nākošais uh, jautājums par stāvokli Irānā. Tas tiek pārlikts uz ceturtdienu. Tas ir komisijas priekšstādātāja vietnieces Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums. Pēc tam tiks pieņemts arī atbilstošās rezolūcijas. Tātad Vilmot ziņojums par klīniskajām pārbaudēm un uh, Kekuš ziņojums uh, par meitas uh, uzņēmumiem un mātes uzņēmumiem. Rītdienas uh, balsojums ietvers arī vēl divus uh, ziņojumus, ko sastādīs uh, Karimkungs par auditu un uh, Garrigo Paledo ziņojums par 2015. gada parlamenta izmaksu tāmi un tāpat arī Kaspārī ziņojums. Uh, tie netiek iekļaut vairs darba kārtībā. Omenroitens kundz ziņojums par strādājošo mobilitāti netiks skatīts darba kārtībā, tā vietā tiks skatīts Zaļevski ziņojums par muitas nodevu izmaiņām attiecībā uz Ukraini. Nākošais jautājums. Ceturtdien, 3. aprīlis. Sekojoši jautājumi tiek uh, skatīti. Jautājums uh, par Irānu. Uh, Kastīljo ziņojums, Fjellner ziņojums un Ulfskokas ziņojums ir ietverti ceturtdienas plenārsēdes darba kārtībā. Vai ir kādas piezīmes par šo? Nav nekādu uh, iebilžu, līdz ar to šīs izmaiņas ir pieņemtas. Tā tad darba kārtība ir sekojoša. Mēs sākam ar uh, izskatīt dažādos ziņojumus un sākam skatīt Vilmot uh, ziņojumu par klīniskiem izmeklējumiem. Uh, Un kā pirmai runātāji dodu vārdu Milvant kundzei. Paldies priekšsēdētāji un gribu pateikties visiem ēnu referentiem par izcilu labo sadarbību. Es domāju, ka kopā esam panākuši izcilu labu rezultātu.